I think we can start. Šķiet, ka varam sākt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, gribētu atklāt šīs dienas sanāksmi. Un vispirms iepazīstināšu jūs ar Mareku Kolucevski, jauno koordinātoru transporta komitejas sekretariātā. Esat šeit laipni sveikts, un mēs esam pārliecināti, ka mums veidosies laba sadarbība, un mēs to ceram. So, die vorläufige Tagesordnung kann angenommen. Darba kārtību varam apstiprināt, ja neviens par to neiebilst. Izskatās, ka tā ir. Un, ja nav iebildumu, mēs varam apstiprināt arī priekšējo sanāksmu protokols. Arī neredz iebildumus. Un tālāk pāriesim pie 4. punkta - integrēta pieeja Eiropas kultūrālajai pieeja, kultūras pieejai. Un eh, vispirms eh, došu vārdu referentam Kirkusam, lai viņš mūs eh, īsumā iepazīstinātu ar šo ziņojumu. Kirkus kungs vārds jums. Paldies, priekšstādātāji, runāšu tā dzimtajā valodā. Jūlijā 2014. Eh, gadā Eiropas komisēja nāca klajā ar paziņojumu ceļā virzība uz eh, integrētu pieeju kultūras mantojumam Eiropā. Un šis eh, ziņojums tika sagatavots ņemot vērā uh, Uh, arī ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, un kā transporta un turisma komiteja mēs pētījām iespējas, uh, kā arī riskus un iespējas, ko var radīt uh, sadarbība turisma un kultūras jomā. Un līdz ar to mēs sagatavojām priekšlikumu kultūras komitejai, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, kā attīstīt kultūras turismu. Jūs zinat, ka Eiropa ir viens no galvenajiem kultūras turisma galamērķiem. 40% no turisma Eiropā ir kultūras turisms. Mums ir ļoti bagāts kultūras mantojums, autentiskums, daudzpusīga kultūra, un turisma jomā tas sniedz zināmas priekšrocības un uh, veicina mūsu konkurētspēju. To būtu jāizmanto, lai paturētu Eiropu kā pirmo turismu uh, gala mērķi pasaulē. Un tas uh, sniedz arī būtisku ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un nodarbinātības veicin, veicināšanā. Na, Neapolē oktobrī notika turisma fórums, kur tika runāts par dažādu produktu sezonālo un reģionālo piedāvājumu. Kultūras turisms uh, rada iespējas uzņēmēju darbībai, ir arī daudz MVU, kas darbojas šajā jomā. Uh, proti 25% e, uzņēmumu atsevišķos reģionos. Mums ir jāatbalsta šie MVU, saglabājot un veicinot mūsu kultūras mantojumu, kas ir būtisks e, panākumiem un konkurētspējai. Tam ir nepieciešami kvalitatīvi pakalpojumi, augsta līmeņa profesionālās zināšanas, ir jāatvieglo informācijas sniegšana MVU un arī informācija par pieejamajiem fondiem kultūras turismam. Ir nepieciešama efektīva plānošana un turisma izaugsmes pārvaldība, tāpēc ir nepieciešama politika kopā ar kultūras nozari, kurā mēs sadarbotos ar vietējām pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, dažādām turisma organizācijām, un tāpēc mēs dalību valstīm uh, aicinām uzsākt Transeiropas dialogu, lai atbalstītu sadarbību ar publisko un privāto sektoru un MVO. NVO. Ir ārkārtīgi būtiski domāt par integrētu kultūras produktu izstrādi ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas, un mēs atbalstām visas iniciatīvas šajā jomā. Kultūras mantojums ir arī dzīnulis vietējai attīstībai, Protams, neapšaubot arī pilsētu turisma nozīmi. Vienlaikus paturot prātā salas, lauku, reģionus, kur amatnieki var sniegt savu pienesumu, veicinot sinerģijas, tāpēc ir jāizmanto pat vis tālākie reģioni, lai parādītu, cik bagāti mēs esam, un tāpēc mēs te atbalstam multimodālus savienojumus vissvarīgākie ir pārobežu projekti, starptautiski kultūras turismu produkti, kas atspoguļotu kopējās Eiropas vērtības. Turismā ir šādi piemēri, kas balstās uz kopējo kultūras mantojumu kādā reģionā, piemēram, Eiropas kultūras maršruti, ko veicina komisija sadarbībā ar Eiropas padomi. Mēs atbalstām šo iniciatīvu tālāku finansēšanu, bet nevajadzētu aizmirst iniciatīvas, kas izmanto kopējo Eiropas kultūras mantojumu un kuriem ir ietekme vietējā un reģionāla līmenī, piemēram, velosipēdu celiņus, Natūra 2000 reģionus, Eiropa Nostra, Eiropas kultūras galvaspilsētas, Eiropas kultūras uh, mantojuma dienas un tam līdzīgi. Un savu, savus ievadvārdus es noslēgšu ar to, ka būtu jāveicina sadarbības starp turismu un kultūras nozari. Tam ir nepieciešama cieņa pret uh, kultūras pieminekļiem, to aizsardzība un šo pieminekļu uzturēšana, kā arī sadarbība ar vidas un vietējās kultūras nozarēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, kvalitatīvu turismu un izvairītos no masu turisma negatīvām sakām. Jā, jāveicina vietējās kultūras autentiskums un um, noslēgumā es gribēju pateikties uh, transporta un turisma komitejas sekretariātam, kā arī ānu referentiem, ar kuriem mums bija ļoti laba sadarbība notiks uh, sanāksme ar viņiem arī tuvākajās dienās, bet paldies arī citiem kolēģiem, kuri nāks klajā ar priekšlikumiem, lai uzlabotu šo tekstu ar viņu vērtīgajām idejām. Liels paldies! Uh, tagad uh, vispirms došu vārdu ēnu referentiem Kosmas Tutovski. Oh, er Danke, Herr oh, Vorsitzender. Ich möchte ein paar Worte. Es gribēju Tā kā ETP ēnu referente nav klāta, došu Fanden Kampa kundzei vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, es atvainojos man. Es iepriekš teicu, ka mana kolēģe Sučas kundze nav šeit. Un es eh, gribēju pateikties uh, referentam ETP grupas vārdā par šo ļoti skaidro uh, atzinumu, kuru viņš tikko, ar kuru mums eh, viņš tikko iepazīstināja par būtiskajām saiknēm starp transportu un uh, turisma, kā arī kultūras komitejām. Uh, vairākos punktos mēs iesniegsim grozījumus, bet uh, principā ar mm, galveno mm, teksta uzstādījumu mēs esam apmierināti. Ceram, ka izveidosies labs atziņas. Liels paldies! Kosmas Latovski, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribēju teikt pāris vārdu uh, Tomasa Porembas vārdā, kurš šodien nevarēja būt klāt, un papildināšu mm, iepriekš sacīto runāšu poliski. Es gribētu pateikties referentām par to, ka tiek sagatavot šis ļoti sarežģītais eh, atzinums un par to, ka tika pievērst uzmanību kopīgajām kultūrvēsturiskajām mantojumām, kā arī tādām lietām eh, kā veloceliņi. Un eh, es gribētu arī runāt par Iron Curtain Trail Eh, kas eh, ir viens no tiem projektiem, kur eh, pilna realizācija nodrošinās ne tikai veselības uzlabošanos, jo tas nozīmēs aktīvu atpūtu, bet tas arī nodrošinās kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanas. Gribētu atgādināt, ka šīs trases garums ir vairāk nekā 900 km un iet cauri vairāk nekā 20 dalību valstīm no Pēterburgas Sanktpēterburgas gar Baltijas jūras eh, krastu un līdz pat eh, Bulgārijas teritorijā esošajiem vidusjūras krastiem. Mēs šajā gadā paies 70 gadi, kopš um, Eiropā ir iestājies miers, un es domāju, la, tas ir ļoti svarīgi, lai šajā dokumentā tikko atzīmēts arī šis svarīgais aspekts. Otrkārt, um, vajadzētu atcerēties arī par reliģisko mantojumu, ko vajadzētu atspoguļot eh, šī um, šīs kultūra vēsturiskās uh, trases kontekstā. Polijā ir vairāk nekā 500 svētvietu, uh, kurām um, piekļuvē ir tieši saistīta ar investīcijām transporta infrastruktūrā. Tas nozīmē arī sakrālo objektu saglabāšanu, kā turismu objektu saglabāšanu, Kultūras uh, turisms ir uh, vērsts uz to, lai piekļūtu arī principā slēgtiem objektiem. Uh, Un tieši tādēļ ļoti bieži mēs redzam, eh, ka tiek veidotas eh, programmas, kas ir ļoti tāds šaurs, piesaistoši tikai ļoti šauram interesantu lokam. Um, bet eh, es domāju, ka tieši šāda ļoti šaura pieeja varbūt varētu veicināt to, ka cilvēki um, labprāt atbalsta šādus projektus, bet es domāju, mums vajadzētu vēlreiz atgādināt, ka um, mm, šādas projekti veicina veicina Eiropas vienoto kultūrvēturisko e, vērtību apzināšanos, un tas ir ļoti svarīgi arī vidusjūras reģionu valstīm. Un e, kultūrvēturiskā mantojuma piekļūšanas atvieglošana e, nodrošinās arī, teiksim, šīs pašapziņas saglabāšanu un arī šī paškultūrvēturiskā mantojuma efektīvāku saglabāšanu. Paldies, tagad tāda grupas vārdā. Pāvils Telička. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atvainojos savu kolēģi vārdā, jo viņš patreiz uh, prezentē ļoti līdzīgu ziņojumu ekonu komitejā, un tātad es pateikšu dažus vārdus mūsu grupas vārdā. Kā jūs varat dzirdēt, man balss nav īpaši laba šodien, tādēļ izteikšos tiešām ļoti īsi. Un es centīšos darīt to ātri. Tātad eh, Mārtīna ļoti augstu novērtē šo ziņojumu, jo mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir labi līdzsvarots, fokusēts, un Mārtīna teica, ka varbūt viņai varētu būt viens vai divi grozījumi, bet eh, kopumā mēs piekrītām tam, kas ir uzrakstīts šajā ziņojumā. Varbūt divi pavisam nelieli komentāri. Pirmkārt, uzsvars uz starpmodālajiem transporta veidiem, kas ļaut nokļūt eh, stipri attālinātās periferālās teritorijās. Un es domāju, ka tas varētu būt vērtīgi, lai radītu priekšnosacījums kultūra vēsturiskā mantojuma turismu veicināšanai. Mm, būtu ļoti svarīgi, lai neatkarīgi no tā, cik uh, attālināta un uh, varbūt izolēta ir vieta, ja tur ir kāds svarīgs kultūra vēsturiskā mantojuma objekts, lai varētu šo objektu arī apskatīt un tam piekļūt. Turismā nozare MVU ir izšķiroši svarīga loma, un tādēļ mēs uzskatām, ka būtu svarīgi ziņojumā pieminēt nepieciešamību risināt jautājumu ar pārmērīgo administratīvo slogu, no kā cieš MVU. Un es domāju, ka šī aspekta pieminēšana noteikti nāktu par labu, un tas varētu veicināt to, varbūt arī, ka cilvēki vairāk aktīvāk iesaistītos uzņēmē darbībā tieši šajā nozarē. Visbeidzot, atzinumu devītā punktu kontekstā. Varbūt eventuāli varētu pieminēt Eiropas jauniešu kapitālu šeit. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Liels paldies. Mēja Kulinoja. ryhmäni puolesta esitteli. Paldies priekšsādātāji par un paldies arī referentam par paveikto darbu. Mēs jau ilgi esam domājuši par to, kā kultūras uh, mantojums uh, var tikt veicināts, izmantojot turismu, un kā mēs varam to popularizēt arī jaunajās, jaunās paudzes vidū, domājot par to, kā mēs varam labāk sasaistīt kultūras un transporta tīklus. Mēs varētu varbūt padomāt par to, ka Eiropā kā kritērijas transporta tīklu attīstībai varētu tikt uh, izmantota kultūras un turisma veicināšana. Tās nav kaut kādas uh, atrautas uh, savstarpēji nesaistītas nozares. Tās var sniegt savu pienesumu satiksmes tīkla attīstīšanā. Varbūt, ka to būtu jāpiemina. Džilērāns, lūdzu. Thank you. Um, I'd like... Paldies. Es gribēju pateikties referentam. Domāju, ka nu, šis ir ļoti pārdomāts un izsvērts atzinums. Es atbalstu to, ka te tiek. Uh, uzsvērta reģionālā un vietējā turisma nozīme un uzsvērta arī to loma, kādu var spēlēt MVU. Ir nesaraujami saistīts uh, kultūras mantojuma saglabāšana un turisma veicināšana kādā reģionā, jo tas uh, var parādīt, ko kāds uh, reģions turistiem var piedāvāt. Vienlaikus tas var nodrošināt arī platformu vietējiem pilsoņiem, lai viņi paši labāk saprastu savu kultūras mantojumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski un ir svarīgi šo saikni atzinumā parādīt. Es gribētu varbūt arī piedāvāt atsevišķus grozījumus, lai vēl vairāk uzsvērtu MVU lomu turisma attīstībā. Un uh, Mēs e, esam runājuši ar komisiju, diskutējot par turismu pirms atsevišķām, e, pirms dažām nedēļām, un arī tur parādījās, e, cik liela ir MVU nozīme. Atbildīgs turisms ir atkarīgs no MVU. Viens no punktiem, kas nav iekļauts šajā ziņojumā, ir valodu loma kultūras un turisma veicināšanā Un, manuprāt, tas ir diezgan acīm redzami. Vai nu tā būtu ēs oficiālā valoda, vai kāda uh, reģionāla valoda, vai mazāk runāta minoritātes valoda, tās visas var pavērt jaunus logus uh, uz kultūru, un to nevajadzētu aizmirst. Jo tas ir būtisks faktors, lai mēs saprastu reģionu vēsturi un īpatnības. Paldies! Nesis Džeki Foster. Paldies, tālāk Džeki uh, Foster. Uh, well, thank you, um, Chair. Paldies, priekšādātāji, paldies arī referentam. Manuprāt, turismas ir uh, gluži kā palušķīt, ja pastamies uz tiem jautājumiem, kurus esam skatījuši pēdējo gadu laikā. Un visi kolēģi jau runāja par to, cik būtiska loma šeit ir uh, piedāvājuma uh, daļai. Un MEU ņemot vērā, ka katru gadu Eiropā turismas ienes miljardiem eiro. Ir labi šos jautājumus pacelt gaismā, ir jāapsver to, cik liela doma, loma ir MVU. Mēs runājam arī par kultūras mantojumu, un es uzskatu, ka dalību valstīm, es apzinos, protams, ka ļoti dārgi uzturēt vecas ēkas, it īpaši, un ir jāapsver, kā panākt līdzsvaru šādos jautājumos, bet ir zinām dalībvalstu atbildība par to. Mēs nevēlētos, uh, nevēlētos ka dalībvalstīm tiek atņemta loma pārvaldot savu turismu nozari. Un dalībvalstīm arī ir jābūt teikšanai par to, cik viņi tērē par savu nacionālā vēsturiskā mantojuma uzturēšanu. Es pat, man pat grūti pateikt, kādēļ kāds gribētu doties citur uh, ceļojumā, ņemot vērā, cik daudz labu lietu ir šeit, pat Eiropā. Rikai, kungs, paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam par ieguldīto darbu. Man būtu daži papildus komentāri. Pirmkārt, uh, ekonomiskā krīze, kas ilgs no 2008. gada, ir ļoti būtiski ietekmējusi kultūras nozare Eiropā. Otrais komentārs varbūt uh, ziņojumā skaidrāk varētu izcelt uh, materiālo uh, mantojumu, mm, kuru pieminēja daži runātāji. Tas ir nemateriālais mantojums, kas Eiropā ir liela kultūras mantojuma daļa un ap to koncentrējas būtiska turisma aktivitāte. Mēs uh, dzirdējām, ka daudzi runātāji pieminēja MVU un es gribu kultūras aktivitātes Eiropā ļoti bieži ir uh, bezpēļņas. Un uh, ir uh, brīvprātīgas organizācijas, kas uh, nav uzņēmēji, un es domāju, ka tas ir īpaši jāņem vērā ekonomiskās krīzes apstākļos, kad uh, resursi bija ļoti ierobežoti. Un pastāv liela atšķirība uh, starp krīzes ietekmi kultūras nozarē, uh, starp valstīm, kurām vajadzēja uh, pārstruktūrēt uh, savas uh, kultūras aktivitātes, kā tas bija Francijā, vai varbūt arī balstīties uz privātām aktivitātēm, kā tas galvenokārt notiek Anglijā. Bet, ja kurā gadījumā kohēzijas valstīs nav stabila atbalsta kultūras aktivitātēm, un uh, visur, kur tas balstījās uz uzņēmēju darbību, to ļoti būtiski skāra krīze. Un ja mēs uh, raugāmies, piemēram, uz uh, muzikālām izrāžu kompānijām, deju grupām, kaut arī uh, tās ir komercorganizācijas, uh, turisms uh, būtiski ir iespēdojis viņu darbību un, manuprāt, ziņojumā tas arī ir pateikts, ka pastāv atšķirības starp to, ka turisms uh, pārstāv 8,5% uh, no Eiropas Savienības IKP un bet uh, pieci, bet vismaz piecas valstis tika ļoti būtiski skartas krīzes laikā, un šīm valstīm nav iespēju novirzīt līdzekļus kultūras aktivitāšu attīstībai un finansētu kaut kādus reglamentatīvus pasākums kultūras maglā, ma, mantojuma saglabāšanai. šis sektors uh, visā savienībā nav homogēns un saņem ļoti vāju atbalstu no nacionālajām un Eiropas līmeņa struktūrām. Es domāju, ka būtu jāuzsver, cik uh, trauslā situācijā šobrīd ir šī nozare. Un Francijā, piemēram, uh, 25% izglītības darbinieki, kuri apmāca uh, cilvēkus nemateriālā kultūra mantojumā, var zaudēt darbu. Lielas paldies! Tālāk uh, Novas kundze. Děkuji, pane předsedo. Uh, já bych také chtěla poděkovat našemu zpravodaji za vynikající návrh stanoviska. Es arī gribētu pateikties eh, referentām par šo um, atzinumu, jo tas patiešām ir ļoti līdzsvarots, eh, bet um, man ir vairāki komentāri. Pirmais ir par astoto punktu šajā atzinuma projektā. Man ir liels prieks, ka šeit tiek norādīts uz to, ka svarīgas ir starpreģionālās aktivitātes, bet es domāju, ka mums ir jādomā arī par. Uh, šķēršļu likvidēšanu, kas pastāv um, pārobežu transporta jomā. Mums ir jāpadomā, piemēram, par atšķirīgajiem tarifiem uh, dzelzceļa pārvadājumu jomā, jo, piemēram, uh, dažu kilometru um, diapazonā uh, mēs varam redzēt, ka biļešu cenu atšķirība ir līdz pat desmit reizēm. Un, piemēram, ir jādomā arī par šo transportu sakaru nodrošināšanu arī dzelceļojumā, piemēram, starp Čehiju un Poliju un Čehiju un Austriju. Es gribētu šeit pieminēt arī to, cik svarīga ir infrastruktūra, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies! Danke sehr, jetzt Deirdre Lielas paldies. Tagad eh, Klūna kungs lūdzu. And, uh, Paldies, paldies visiem, kas sagatavoja šo ziņojumu. Un, manuprāt, patērētāji, kuriem interesē kultūra, ir mērķa auditorija šī gadījumā, ir tīpaši, ņemot vērā, ka 40% no turistiem eh, uz Eiropu brauc no citām valstīm, no citiem kontinentiem viņus interesē tieši kultūras mantojums, eh, kulinārija, valodas un tam līdzīgi. Manuprāt, tādēļ šis ziņojums ir svarīgs un ir labi, ka tiek aicināta komisija mudināt dalībvalsts strādāt kopā, lai eh, izstrādātu Eiropas kultūras dialogu, tas ir īstais ceļš, lai mēs varētu uzrunāt šos 40% eh, turistu. 14. punkts, kur tiek aicinām komisija nodrošināt eh, informāciju par piekļuvējas e fondiem attiecībā uz kultūru un turismu. Tas ir ļoti svarīgs punkts, eh, to es bieži vien dzirdu no turismu nozarē strādājošajiem, tīpaši tiem, kas strādā ar kultūras jautājumiem. Ir svarīgi Eiropas Savienības līmenī vairāk pastāstīt par šādiem projektiem. Un es domāju, ka uz to mēs varētu koncentrēties tālākās diskusijās. Liels paldies! Un tagad manai kungs. Liels paldies! Dārgie kolēģi! Domāju, ka nav nepieciešams uzsvērt, cik svarīga šī tēma ir man personīgi. Es par šo jautājumu Esmu vairāk kārt runājis pats un piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Neatkārtošu to, kas jau mm, izskanēja citos komentāros, bet viena lieta tomēr gribēju uzsvērt. Pēdējo desmit gadu laikā turisms pasaulē ir mainījies. Eiropā ir uh, turisma jomā spēcīgas zemes, piemēram, Itālija vai Vācija kas arī uzņem ļoti daudz turistu. Es varu te minēt arī Budapeštu, jo Budapešta ir viens no populārākajiem turisma galamērķiem Eiropā. Bet ir vērojami arī citi fenomēni, proti to, ka turisma nozarē notiek fundamentāls pārmaiņas. Turists no ASV vai arābu turists šobrīd apceļu vairākus gala mērķus Eiropā. Un reklāmas jomā var redzēt veselu gala mērķu spektru. Viņš var izvēlēties, vai viņš brauks uz Dienvidāmeriku vai Meksiku vai kur citur. Bet viena lieta ir raksturīga tikai man, mums ar kuru neviens nevar sacensties - mūsu kultūras mantojums. Tas, kas uh, Eiropā mums ir saglabāts, ne par kādu naudu nevar tikt uzcelts nec Dubajā, nec uh, kaut kur Āzijā. Un tas ir mūsu kultūras mantojums, mūsu Eiropas kultūras mantojums. Tas ir uh, viens no galvenajiem pievilcības faktoriem. To vajadzētu arī vairāk uzsvērt. Tam būtu jābūt uh, mūsu vēstījumam komisijai un arī nacionālajiem parlamentiem dalību valstīs. Mēs te runājam par konkurences priekšrocību. Viennozīmīgi tā ir priekšrocība. Un te mēs nerunājam par to, vai Mums būtu šajā ziņā jāveic investīcijas, bet gan jāparāda pasaulē, ka mums ir šādas būtiskas priekšrocības. Jādomā par jaunu darba vietu veidošanu, par atbilstošu resursu atrašanu, lai nodrošinātu ilgspējīgu turismu Eiropā turpmākajās desmitgadēs. gadēs un eh, es gribēju, lai jūs par to padomājat. Ceturtdien es piedalīšos konferencē Madridē. kur eh, runāsim par to, ka kultūras turisms ir prioritāte arī jāno. Un vēlreiz paldies referentam par šo atziņu. Jā, Es pats arī ierakstīju sevi runātāju sarakstā, jo Latovs kungs pieminēja dzelzs priekšsaru. Vēsturi un kultūru īsti nevar atdalīt. Es nāku no Berlīnas, un tur 58% eh, cilvēku ierodas eh, vēstures un attiecīgi kultūras eh, dēļ un šis 13. velo maršruts ir jāuzņem kultūras mantojuma sarakstā, jo šīs abas lietas ir saistītas. Un šogad mēs, protams, domājam par Jāltu, domājam par otrā pasaules kara beigām pirms 70 gadiem, un uh, nākamgad mēs svinēsim arī Baltijas valstu 25 gadu suverenitāti, kas šodien, kā redzams, uh, rāda arī zināmas problēmas. Par to mēs domājam, un no vienas puses tā ir vēsture, no otras puses kultūra. Un varbūt uh, es ar vienu piemēru paskaidrošu, kā tas ir. Klaipēda, kur kādreiz uh, saucās par mēmeli, ir uh, septiņas strūklakas un vāciski ir bija kaut kāda e, tāravas pīlīte, kas bija kļuvusi par simbolu. Tagad, tad vēlāk tas tika aizstāts ar sarkanu, sarkanu zvaigzni, un mēs redzam, ka tagad atkal pīlīte ir atpakaļ, jo kultūra ir mainījusies. Un uh, tālāk šī zaļā josla. Tā savulaik bija nāves josla, kas uh, veidoja nošķīruma uh, līniju Eiropā. Tur varēja pārvietoties tikai karavīri, un šobrīd tur mēs redzam atsevišķas uh, dzīvnieku un auga sugas, kas citur nekur nav sasnies, sastopamas, jo viņas tur netraucēti varēja attīstīties. Un es aicinātu iekļaut ziņojumā arī to, ka vēsture, daba, kultūras ir savstarpēji saistīts. Protams, ka tur ir uh, ekonomiski efekti, efekt, ietekme uz uh, turismu, it īpaši valstīs, uh, kuras uh, no šī turisma ir atkarīgas. Un uh, Dominiks Trikē teica, ja tas iznīks, arī tam būs uh, smagas sakas, tāpēc ir jāuzmanās, kultūra ir jākopja. Un tagad noslēgumā vēlreiz došu vārdu referente. Alles ist gesagt. Dann bedanke ich mich. Ja, viss ir pateikts, tad es pateicos. Mēs eh, tiksimies ar ēnu referentiem nākamnedēļ, un tad turpināsim šo diskusiju praktiskā veidā par piedāvātajiem grozījumiem. Labi, es tikai vēl gribēju pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 13. mārts, pulksten 12. So, wir kommen dann. Tagad pārējiem pie piektā punkta komisijas prezentācija par jūras vides uzraudzību. Un te es došu vārdu DJ Māre pārstāvim no komisijas. Bet eh, prezidijā mums te ir nepieciešams nedaudz pārkārtoties. Cerams, ka mums tas ātri veiksmīgi izdosies. Tur es varu.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 Hello, good morning, good afternoon, ladies. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Lielas paldies, ka devāt man iespēju šodien piedalīties jūsu sanāksmē un arī uzstāties, un man tiešām bija ļoti interesanti dzirdēt iepriekšējās uzstāšanās, jo mans departaments ir atbildīgs par to kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas zem ūdens. Uh, Mm, tā kā man tas tiešām bija ļoti interesanti sakot šīm debatēm. Bet eh, es eh, šodien esmu šeit, lai runātu par citu tēmu. Es vēlos jūs iepazīstināt ar kopējo informācijas apmaiņas telpu, un tas ir paziņojums, ko komisāru kolēģija eh, pieņēma pagājušā gada jūnijā, un mēs gribētu to ar jums apspriest. Jūs e, šajā komitejā jau esat dzirdējuši prezentācijas e, par e, zilās izaugsmas koncepciju, un pēdējos gados jūs sakojat, kā attīstās integrētā jūras vides pārvaldības politika, jūs arī sakojat tam, kā attīstās tā saucamā jūras vidas vai zilā ekonomika, un kā parādās jauni uzņēmumi, kas nodrošina ilgtspējīgas darba vietas, un kas nodrošina to, ka jūras jūra tiek izmantota eh, kā resurs, lai eh, realizētu ļoti visaptverošu pievienotās vērtības ķēdi. Un šeit jūs redzat, kā mēs esam identificējuši tās jomas, kas eh, attīstās paralēli izmantojot šo jūras vidi, un to mēs esam nosaukuši par tā saucamo zilo ekonomiku. Šī Zilās izaugsmas darba kārtība komisijā ir tikusi izstrādāt vairāk gadu garumā, eh, gan attīstot zināšanu bagāžu, gan arī drošību. Mēs eh, cenšamies eh, veicināt dažādu nozaru sadarbību noteiktā jūras basēna reģionā. Un es atvainojos, bet mana PowerPoint prezentācija šķiet dzīvo pati savu dzīvi. Un es ceru, ka mēs tomēr atgriezīsimies pareizā ceļa. Tātad mēs cenšamies strādāt kopā ar ļoti daudzām iesaistītajām nozarēm, nodrošinot šo integrēto jūras vidas uzraudzību. Un kā jūs zinat, ka mēs šeit runājam par telpu kopumā, ko uzska, uzrauga un kontrolē ļoti dažādas struktūras. Eiropas Savienībā ir vairāk kā 400 iestādes, uh, kas uh, uzrauga šo jūras vidi ar radariem, satelītiem, kuģiem, lidmašīnām un informācijas sistēmām. Tas tiek darīts septiņās nozarēs eh, - transports, transporta jomā, ir transporta inspektori, ir vides eh, kontrolas iestādes, zivsaimniecības kontrolas iestādes, robežu kontrola, muita, tiesības sargājošās iestādes. Ir ļoti liels informācijas apjoms, ko apkopo šīs dažādās struktūras, kas darbojas publiskajā vidē un kam ir ļoti konkrētas funkcijas tieši piekrastu zonas aizsardzībā. Šī informācija, kā es teicu, nāk no dažādiem avotiem, tiek izmantot dažādi ziņojumi, sensori, datubāzes, platformas un izlūk informācija. Pirms vairākiem gadiem jau mēs teicām, ka pastāv milzīgas iespējas nodrošinot sadarbspēju starp šīm dažādajām struktūrām, kas uh, varētu apmainīties ar esošo informāciju, izmantojot esošo tiesisko bāzi. Kā jūs redzat, patreiz ir dažādas uh, robežsardas funkcijas, aizsardzības funkcijas, uh, zivsaimniecības kontrolas funkcijas, kā rezultātā tiek uh, producēta informācija, kas ir ļoti līdzīga. Apmēram 80% no visiem šiem datiem atrodas nacionālajās informācijas sistēmās, bet apmēram 20% no šīs informācijas jau tiek nodrošinātas caur informācijas apmaiņu starp tādām Eiropas Savienības aģentūrām kā Eiropas transporta aģentūra un Eiropas robežu kontrolas aģentūra Frontex. Tā kā mēs pakāpeniski ejam uz to, lai uh, nodrošinātu pārobežu informācijas apmaiņu starp dažādām nozarēm. Dalība valstīs atbilstoši nesen veiktajām pētījumām ir uh, vairāk septiņ, nekā 17 jūras vidus uzraudzības IT sistēmas, bet lielākā daļa no šīm sistēmām nav savietojamas Un tad, kad es stājos savā amatā, tad es neko par to nezināju. Un es saprotu, ka vislielākā šī sadarbspēja var tikt nodrošināta internetā, un nu, tur mēs izmantojam HTTPS protokolu, un, nu, jā, tad, kad eh, es biju tikko stājus savām pildīšanas, tad eh, es ar šiem, šiem terminiem man bija ļoti jauni. Bet, ko tad mēs darām? Savā paziņojumā mēs norādījām, ka mēs varētu apmainīties ar jau esošo informāciju, it īpaši starp civilajām un militārajām struktūrām, tādējādi palielinot zināšanas par to, kuri ir jūras vidē vismazāk aizsargātie punkti. Tādējādi mēs varētu ietaupīt līdzekļus un mēs varētu izveidot jaunās paudzes informācijas pakalpojumus, izvairoties no dublēšanās un mēs varētu tālāk uzlabot militāro un civilo sadarbību. Mēs esam nodefinējuši, kas ir šī kopējā um, jūras uh, vides apmaiņas telpa. Tā ir kā brīv, tas ir brīvprātīgs sadarbības process Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā, uh, mēģinot uzlabot informācijas apmaiņu. Ir ļoti svarīgi, lai uzsvērtu, ka tas ir brīvprātīgs process, jo Mēs uzskatām, ka šo informācijas apmaiņu vajadzētu noteikt vajadzībām un uh, vēlmēji sadarboties. Mēs uzskatām, ka eventuālie ieguvumi varētu būt labāka informācija par dažādiem aspektiem, tas nodrošinātu efektivitāti, kvalitāti, reaģēšanas spēju un koordināciju kā arī e, varētu veicināt inovācijas izstrādājot jauns informācijas pakāpojums, piemēram, ja mēs paskatāmies uz dažādām aplikācijām, e, kas ir izstrādāts pēdējos gados, tad tās visas ir jauna informācijas pakāpojumi. Tātad šī kopējā informācijas apmaiņas telpa uh, ir iespējama tikai tad, ja ir eh, šī sadarbspēja un savietojamība. Tas ir instrumentu un risinājumu kopums, lai veicinātu starpsaslēgums un sadarbību ar vienotiem tehniskiem standartiem, datu modeļiem, informācijas pakāpojumu, nosakot arī piekļūst tiesības. Un tas ir pastāvīgs process, kas. Uh, ir vērsts uz to, lai panāktu tehnisko un operatīvo savietojamību un sadarbspēju. Kas šī telpa nav? Tā nav jauna sistēma, tas nenozīmē, ka būs vēl viena saskārnē eh, jūsu informācijas centros, bet uh, Tas arī nav par to, ka Eiropas Savienība pārņem dalību valstu atbildību pār jūras telpas uzraudzību. Un visbeidzot, tas nenozīmē, ka eh, Eiropas Savienības eh, jūras vidē vairs nepastāvēs atsevišķu nozaru atbildība, jo katra nozara atbildīga par tai piekrītošās likumdošanas ieviešanu, bet pēc um, brīvprātīgas vēlēšanās tās varētu uzlabot uh, šīs likumdošanas ieviešanas efektivitāti sadarbojoties. Tātad, kā es teicu, dažādās nozarēs jau pastāv likumdošana, leģislatīvie instrumenti, kas attiecas uz esošās likumdošanas ieviešanu piemēram, Eurosur, CESES, Muitā, SEPSINET, ir arī neleģislatīvie instrumenti, kā piemēram Eiropas uh, okeānu uh, observatoriju tīkls un Eiropas zivsaimniecības inspektoru uzraudzības tīkls Fluks, uh, nu, 10 līdz 15 struktūras ir Eiropas nozīmes struktūras. Tātad šādas struktūras jau darbojas, tās ievieš esošo likumdošanu, un to mērķis ir uh, uzlabot jau esošo informācijas apmaiņu, kas pēc mūsu domām ir ļoti svarīga. Un es domāju, ka šīs sadarbības uh, un informācijas apmaiņas konsekvence arī ir ļoti svarīga ko mēs esam jau izdarījuši, lai veicinātu eh, sadarbību starp nozarēm. Mēs esam iztenojuši vairākus pilotu projektus dalību valstīs. Viens bija vidusjūras reģionā, to sauc Blumasmed, viens bija Baltijas jūrā, Marsuno projekts. Šie projekti bija domāti, lai mēs pārliecinātos, vai tāda sistēma darbosies un vai tas, tas dos kādu pievienoto vērtību. Kā rezultātā 2000 desmitajā gadā mēs konstatējām, jā, ir vērts investēt. Šajā informācijas apmaiņā 2013. gadā mēs palaidām uh, Eiropas Savienības mēroga pilotu projektu Cooperation Project, kur mēs apzinājāmies šīs uzņēmumu biznesa vajadzības. Un šajā projektā piedalījās 15, uh, es atvainojos, tad bija vēl viens projekts, uh, EU SAIS 2020, tur piedalījās 15 dalību valstis, un tādējādi tika izveidota uh, izmēģinājuma bāze par šo savietojumiem un sadarbspēju. Nu, un visbeidzot uh, par to, kāds ir politikas ietvers. Tā ir integrētā jūras politika, kā es norādīju, un CISA ir viens no tās instrumentiem. Uh, tas ir elements arī Eiropas digitālajā darba kārtībā, tas ir arī elements um, Eiropas Savienības Savienības jūras drošības stratēģijā. Un tas ir arī elements Eiropas Savienības standartizācijas politikā un Eiropas Savienības digitalizācijas darba kārtībā, nodrošinot labāku uzraudzības spēju. Pavisam īsi. Ko mēs plānojam darīt tālāk? 2017. gadā mēs uh, sagatavosim rokas grāmatu. Mēs strādājām pie sadarbspējas standārtu noformulēšanas, mēs modernizējām uzraudzības standartus IT jomā, nodrošinām, lai tiktu ievēroti datu aizsardzības standarti un prasības. Mēs esam pārskatījuši esošo nozaru likumdošanu un arī patreiz pārskatām um, jūras politikas eh, ieviešanu. Uh, ko dos uzlabota informācijas apmaiņa starp nozarēm, starp dalību valstīm. Tas noteikti uzlabos jūras vidas pārvaldību un kontroli. Tas noteikti samazinās arī riskus un apdraudējumu un palielinās zināšanas par jūras vidi Jo ļoti bieži, piemēram, kādā iestādē ir informācija par pavisam nelielu kuģi, ko varētu izmantot B iestādi, ja vien tai būtu piekļušai informācijai. Tāpat tas būs arī atskaites punkts Eiropas Savienības jūras drošības stratēģijai, tas veicinās civilās un militārās jomas sadarbību, kā arī sadarbību starp civilajām iestādēm. Un viens piemērs Vācijā muita un robežsardze izmanto kopīgus patruļu kuģus un citus resursus, līdz ar to viņa darbs ir efektīvāks. Tas arī veicinās eh, šādu starpnozaru domāšanu, jo mums vajadzētu raudzīties, lai mē, mūsu darbs nepārklātos, nedublētos, lai mēs būtu efektīvāki tādējādi ietaupot līdzekļus. Tas noteikti nodrošinās arī e, šo sadarbspēju un inovācijas veicinās. Mm. Līdz ar to datu saņēmēji varēs darboties efektīvāk un Eiropas pilsoņi saņems labāko aizsardzību. Paldies! Liels paldies! Ekonomikas un sociālo lietu komiteja arī par to ir sagatavojusi atzinumu, un tāpēc es priecājos, ka Simons Stails uh, pastāstīs par komitejas atzinumu. Jā, priekšsādātāji, es laikam runāšu savā dzimtajā valodā, holandiešu. Eh, om uh, ons advies in hoofdlijnen uiteen te zetten. Uh, Paldies. Paldies par sniegto prezentāciju. Mūsu atzinums jums jau ir nosūtīts. Esmu pārliecināts, ka jūs to saņemsiet tuvākajā laikā. Jāpaturprātā, ka šis paziņojums ir kā loģisks iznākums tam, kas ir ticis darīts integrētas jūras politikas jomā un arī domājot par kopēju informācijas apmaiņu. Mums ir jāuzlabo veids, kādā in, mēs dalamies ar informāciju, lai uzlabotu drošību uz jūras un lai varētu nodrošināt eh, jūras vides aizsardzību. Pagājušajā gadā bija kopīgs paziņojums kurš apstiprina un atsaucās uz to, cik liela loma ir jūras uzraudzībai un cik svarīgi ir apmainīties ar informāciju šajā jomā, lai nodrošinātu drošību uz jūras. Komiteja ir aicinājusi komisiju precizēt, kā tā plāno modernizēt IT aprīkojumu Uh, nepieprasot papildus līdzekļus, kā tas tika noraidīts komisijas paziņojumā. Paziņojumā komisija atsaucās uz uzlabojumiem, kādi ir jāveic par to, ka tas radīs ietaupījumus. Komisija norāda, ka šādi ietaupījumi ir jāizmanto, lai uzra, uzlabotu informācijas sistēmas, jo tiek runāts par politisko grību, par dažādu šķēršļu pārvarēšanu, kas ir radījušies, jo ir iesakņojušies stereotipiski uzskati, cilvēki ir pieraduši pie savām darba metodēm, nevēlas pārmaiņas. Komitija uzskata, ka komisijai vajadzētu nodrošināt apmācības un izglītības iniciatīvas, lai pilnībā izmantotu jau gūto un esošo pieredzi. Ir fórums, fórums Ziemeļatlantijas okeāna piekrastes eh, jautājumu apspriešanai, ir arī eh, bāku tīkls un tam līdzīgi fórumi, kuros mēs varam piedalīties. Ir svarīgi, lai komisija īstermiņā un ilgtermiņā domāt par iespējamiem šķēršļiem, kas liektu mums uh, šādu CISE sistēmu ieviest. Tālāk runājot par IT sistēmu izstrādi e, svarīgas informācijas apmaiņai. Šī ir joma, kas varētu ciest no teroristu uzbrukumiem. Ir jānodrošina, ka kuģu, kuģu apkalpju un pārvadātās e, kravas drošība ir pilnībā nodrošināta. Mums ir jācenšas aizsargāt šī informācija, ar kuru mēs apmainamies no iespējamiem uzbrukumiem kibertāpa. Apvien ASV sagatavot ziņojums par svarīgās jūras infrastruktūras aizsardzību norāda uz to, ka šī situācija ir ārkārtīgi steidzama pagājušajā nedēļā. Vašingtonā arī noteikti par šo jautājumu tika runāts. Nu, lūk, tas īsumā par mūsu atzinumu priekšētāju kungs. Mēs esam to iesnieguši referentam un komitejas dalībniekiem. 24. martā komiteja organizēs konferenci par drošu, drošām jūrām, un šīs būs viena no tēmām, par kurām mēs runāsim. Paldies! Lielas paldies. Tagad lūdzu nāk īstenā. Aktā. Limfānika. Um, don... Jā, paldies priekšētāji. Un paldies par sniegto informāciju. Es ceru, ka mēs saņemsim arī jūsu prezentācijas eksemplāru Jāatzīst, ka esmu nedaudz nobažījies. 400 dažādas iestādes Eiropā strādā ar drošību uz jūras, ja es pilnībā sapratu jūsu prezentācijā teikto. Mēs pagājušajā nedēļā bijām, bijām ASV, tur ir viens dienests par to atbildīgs, varbūt tas nedarbojas tik labi kā 400 šeit Eiropā, bet eh, jautājums, vai mēs esam uz īstā ceļa. Tas, kas man pārsteidz jūsu prezentācija, bija vārds brīvprātīgi, un pēc tam jūs norādījāt uz to, ko Eiropas Savienība nedara. Jādomā par to, kāda loma ir sadarbībai. No vienas puses, protams, visu varam apvienot, izveidot vienu dienestu, bet no otras puses mēs varētu teikt, ka sadarbība varbūt nebūtu jābalsta uz brīvprātības principu. Varbūt mēs varam nodrošināt uh, pamud, kaut kā pamudināt šīs 400 uh, dažādas iestādes sadarboties. Man ir pāris jautājumi. Mums bija pirms kāda laika prezentācija par Kostkonkordiju gadījumu. Kāda ir saikne starp Kostkonkordiju un uh, CISS sistēmu? Tāpat ir jautājums par uh, vidusjūru un uh, patvaru meklētājiem vai labāk apvainoties ar informāciju, mēs arī varētu šeit risināt šos jautājumus. Tātad eh, katastrofas jūrā un patvaru meklētāji, kā šie jautājumi tiek skatīti. Paldies! Danke sehr. Jetzt Lu Paldies, tagad Lūsija Andersona. Um, thank you for the useful report. Paldies par šo liederīgo ziņojumu. Arī jautājumu uzdevu komisijai par traģisko prāmju negadījumu, un es gaidu joprojām atbild no jums. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ir jautājumi par to, kas strādā uz šiem kuģiem un vai kontrols tiek pilnībā īstenots, pat ja teorētiski procedūras pastāv, bet ar informāciju mēs nedalāmies tā, kā vajadzētu. Vēl viens jautājums Mums ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas strādā uz kuģiem vairāk kā 300 tūkstoši. Cik lielā mērā šie darbinieki un viņu arotbiedrības un sociālā partneri ir iesaistīti skatot jautājums par drošību uz jūras. Paldies! Ankazijā! Liels paldies! Kīstēla! Thanks very much, Chair. Paldies priekšētāji un paldies arī par prezentāciju. Man ir tikai divi jautājumi. Vai komisija varētu precizēt par sadarbību ar militāro uzraudzību? To jūs runājāt saistībā ar robežu kontroli. Es uzdot šo jautājumu, domājot par caurskatāmību Otrs jautājums, ņemot vērā to, ka komisija nevarēja nodrošināt finansējumu vai nodrošināt funkcijas, par kurām balsoja mūsu komiteja un parlaments, vai tās piešķirtu Eiropas jūras drošības iestādēji attiecībā uz jūrā esošu naftas un gāzes iegūst platformu uzraudzību. Kā jūs varētu skaidrot šādus rezultātus? Paldies! No... Liels paldies! Un tagad vēlreiz došu Gmindares kundzei no komisijas, jo tika uzdot vairāk jautājumu. Jā, liels paldies! Es turpināšu angliski, jo pārsvarā strādāju angliski. Varbūt sākšu ar finanšu jautājumiem. Protams, ka šāda veida sadarbspējas projekti kaut ko maksā. Mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu, skaitļi bija mūsu rīcībā, bet ir ārkārtīgi grūti to ļoti konkrēti novērtēt, jo daudzos gadījumos tā ir nacionālā kompetence, un mēs paļaujamies uz skaitļiem, ko ir snieguši dalību valstis, bet um, tā kopumā var teikt, ka ieguvumi būtu daudz lielāki par um, ieguldījumiem 90% ietaupījumu sniegtu. Un mēs, protams, atzīstam, ka jūsu atzinums ir ļoti noderīgs, un arī mēs piedalīsimies uh, konferencē, ko rīko Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, bet mēs atbalstam dalību valstis, tad, ja tās vēlas uzlabot sadarbspēju ar līdzekļiem no Eiropas uh, jūrniecības un zilsēmniecības fonda. Līdz šim dalī, dažas dalība valstis to ir izmantojušas atbildot uz mūsu publiski izsludinātajiem konkursiem. Tātad ir zinām finanšu dati, kas ir pieejami. Un ja runājam par finansējumu EMSA, naftai un gāzai un tam līdzīgi, šis projekts īsti eh, nerisina tikai vienas nozares jautājumus Tas mēģina nodrošināt sadarbspēju starp esošo informāciju, starp esošajām nozarēm, un, protams, ka EMSA piedalās šajā darbā un darīs arī to turpmāk, un informācijas pakalpojumu, ko sniedz EMSA, sniegs iespēju dalību valstīm saņemt labākas informācijas resursus un EMSA nevajadzēs papildus naudu, lai uh, uzlabotu informāciju par naftas un gāzes platformām. Tātad te ir iespējams darbības uzlabojums bez papildus naudas, bet uzlabojot informācijas plūsmu, un arī aģentūras var gūt labumu no informācijas eh, dalīšanās, no informācijas apmaiņas par vidi. Jā, šeit mums ir daudz darāmā, jo jaunās IT sistēmu paudzes ļauj aktualizēt esošās IT sistēmas, ja tā var izteikties, un tam ir nepieciešami dažādi izglītoti inspektori, un tā ir darba joma, kur mums nākotnē būs jāstrādā, un esošo tīklu jāizmanto pēc iespējas labāk. Vis, eh, bet principā jau mēs tāpat eh, izmantojam esošos tīklus. Liels paldies par eh, sacīto par ASV, arī es esmu apmeklējusi ASV robežsardzi, un uh, viņi uz mani raudzījās un teica, vai tiešām jūs esat pārliecināti, ka jūs vēlaties to darīt Eiropā. Viņi dara kaut ko ļoti līdzīgu. Viņi, mēs, mūsu projekts saucas SISA, viņu projekts saucas MISA, jūras informācijas uh, apmaiņas instruments bet uh, tas balstās uz sadarbības kultūras principiem. Un kaut arī viena robežsārdze ir dažādas nodaļas, bet uh, viņi uzskatīja, ka uh, mūsu darbs ir vēl grūtāks nekā viņiem 400 uh, dienestu ir tiešām daudz, bet mēs darām visu, lai nodrošinātu pēc iespējas labāk šo dienestu sadarbību, informācijas apmaiņu, savu darba kultūru, saskaņošanu operācijas un tam līdzīgi. Un šie 400 dienesti, protams, pastāv, bet viņi ir atraduši ļoti labus sadarbības uh, veidus un viņi izmanto arī informācijas tīklus, uh, ko nodrošina EMSA, Frontex un citas aģentūras. Es zinu, ka nav pārāk vienkārši par to runāt. Arī komisijā notika plašas diskusijas par brīvprātīgo sadarbību, bet uh, te mēs runājam par nozarēm, kurām ir atšķirīga likumdošanas bāze Un tā kā mēs runājam arī par sadarbību ar militārajām, starp militārajām un civilajām aģentūrām, tur nav iespējas uh, radīt ES līmeņa tiesību aktas. Militāro jomu nekādi nevar reglamentēt Eiropas Savienības tiesību akti. Tas uh, ir jādara izmantojot uh, tiesības sargājošās iestādes, uh, tā saukto piekto nodaļu, tad ir arī klasiskās metodas. Uh, un mēs uzskatījām, ka brīvprātīga sadarbība būtu vienkāršāka. Šādas iniciatīvas patiešām pastāv, jo efektivitātes vērošana dalību valstīs pašlaik ir prioritāte, jo kļūst aizvien mazāk brīvu resursu un finanšu resursu, lai paveiktu savus uzdevumus, tāpēc šāds stimuls ir. Es saprotu, ka ir tādi uh, negadījumi kā ar Kosta Konkordiju, kur palīdz visi, visi pieliek savu eh, roku, un es nevērtēšu to, kā mēs uh, tikām galā ar šo negadījumu, jo mm, man varbūt nav tādu zināšanu, bet uh, Es nedomāju, ka mēs būtu varējuši arī to pārredzēt, ja būtu nodrošināta informācijas apmaiņa, bet no tās ir iespējams gūt papildu labumu. Protams, ja mēs domājam par migrācijas ceļiem vidas jūras reģionā, tur pastāv arī ļoti cieša sadarbība starp militārās jomas pārstāvjiem, jo ļoti bieži militārajām iestādēm ir iespēja labāk apmainīties ar informāciju par notikumiem dziļos ūdeņos. Viņu rocībā ir satelīta imidži un uh, attēli. Un, uh, jā, protams, ka ir iespējams uzlabot uh, civilo un militāro aģentūru sadarbību, jo tas uh, ļautu izvairīties no šādu gadījumu atkārtošanās nākotnē un no jauniem cilvēku upuriem, kas gājuši bojā noslīkstot bet eh, tas nav likumdošanas vai robežkontrolas vaina. Te jau nav vainojami tiesību akti, un es neapšaubu katras iesaistītās eh, nozares integritāti, bet viņu rīcībā ir informācija, kas varētu būt noderīga civilajām aģentūrām, un šī informācija reizēm nav saistīta ar aizsardzību un būtu liederīgi izmantojama arī civilā kontekstā, jo vairākas aģentūras, piemēram, Francijā strādā arī ar civilām misijām un civilas robežsardas funkcijām, tāpēc mēs uh, uzskatām, ka būtu svarīgi uzlabot sadarbību šajā jomā. Uh, Būtībā tā ir informācijas apmaiņa starp uh, valsts iestādēm, tāpēc mēs uh, neiesaistījām diskusijā citu uh, nozaru, citu sektoru pārstāvis, bet es ceru, ka šis projekts cilvēkus aicinās plašāku diskusiju. Lielas paldies! Es pieļāvu kļūdu. Es nedevu vārdu Klaudijai Montēro, bet viņai vēl ir iespēja izteikties. Lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Ainda bem que se lembrou. Paldies priekšstādātājiem. Paldies, ka mani neaizmirsāt. Un liels paldies arī Eiropas komisijai par sniegtiem skaidrojumiem, kā arī par prezentāciju. Tas patiešām ir ārkārtīgi būtisks mehānisms kas pirmkārt aptvēr mm, jūras vidi, jūs te runājāt arī par zilo ekonomiku un to, ka Eiropa aizvien vairāk pievēršas jūrai. Tā mums kļūst aizvien svārīgāka. Mēs raugāmies uz jūru un ne tikai strateģisku iemeslu dēļ, tāpēc liels paldies komisijai par šo lielisko iniciatīvu. Šeit mēs runājam par to, ka ir jāsasniedz uh, citi mērķi, bet es pakarēšos pie atsevišķiem punktiem. CISA programma pārādz sadarbību arī ar trešajām valstīm. Vai jūs eh, nesat eh, plānojuši iesaistīt arī citus partnerus, jo riski un eh, briesmas jau neapstājas pie Eiropas robežām? Kādas te ir iespējas? Kādi ir formulēti mērķi? Kādas iespējas te pavaras? Un visbeidzot pēdējais jautājums. Uh, Viens no šķēršļiem apmaiņā ar informāciju ļoti bieži ir saistīts ar dalību valstu administratīvo struktūru. Un tāpēc gribētu zināt, kā jūs esat plānojuši pārvarēt šos ierobežojumus un šķēršļus. Labi, varbūt vēl viens papildus jautājums. Es atceros Viliju Pičeku, kurš ļoti ilgi šeit strādāja komitejā, un viņš teica, ka Vācijā ārlietu ministrija, vides ministrija, uh, aizsardzības ministrija, vides ministrija un transporta ministrija ir atbildīgas uh, par jūras vidi, un tālāk vēl ir mm, arī 16 uh, federālās valstis. Un viņš teica, ka Šlēsviga Holšteina bija vienīgā federālā zeme, kas aizstāvēja to, ka no šī neprāta ir jāatsakās un ir jāievēro viens dienests, un Šlēsviga Holštein to arī izdarīja, bet uh, federālais līmenis um, neseko šim, piemēram, varbūt jūs varat pievērsties arī tam. Uh, third, uh, um... Par trešajām valstīm. Šobrīd nē, tās uh, nav iesaistītas, jo dalībvalstis skaidri gribēja paturēt uh, šo mehānismu pašām sev un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, jo mēs, piemēram, tur iesaistījām Norvēģiju, jo viņiem ir laba pieredze Bārēnce jūrā, bet pašlaik nav plāna iesaistīt uh, citas trešās valstis, jo jau šobrīd to ir grūti izdarīt Eiropas Savienībā. Ja mēs strādātu ar trešajām valstīm, tas to padarīt neiespējami. Uh, un Eiropas uh, jūras uh, vidas drošības uh, stratēģija, kur padomu tikko apstiprināja daudz runā par sadarbību ar trešajām valstīm, tajā skaitā atbalstu un mm, palīdzību kritiskās infrastruktūras aizsargāšanā, bet ir arī citi veidi, kā sasniegt līdzīgs mērķis par struktūrām. Mēs specifiski par šīm problēmām paziņojumā, par kur es šodien eh, prezentēju, nerunājam, jo tas ir dalību valstu kompetence. Katra dalību valsts pati lem par struktūru jūras uzraudzībā, bet es varu piekrist, ka ir zināmas tendences eh, šīs struktūras nedaudz harmonizēt. Un uh, šo tendenci daļēji atbalsta arī Eiropas tiesību akti, piemēram, par Eurosur, kur ir paredzēts, ka Eurosur, Eurosur, Eurosur īstenošanai ir paredzēts uh, konkrētas struktūras un dalībvalstis var lemt, ka arī citas iestādes iesaistās šajā darbā, piemēram, Vācija, Bremershāfenā, Kukshāfenā šobrīd ceļ, jūras eh, informācijas centru, kur tiks pārstāvētas visas septiņas iestādes un robežsārdze. Un šis modelis par to, ka ir viens centrs, viena darbības vieta, šobrīd darbojas gandrīz visās dalība valstīs. Gandrīz visur tiek, veikt, tiek veidoti šādi jūras uzraudzības centri. Mēs redzam, ka tas notiek arī Nīderlandē un daudzās citās valstīs, kuras izvēlas vienu darbības vietu šīm iestādēm, lai atvieglotu informācijas apmaiņu. Bet, protams, ka katrai iestādai ir savs juridiskais pamats, savi ierobežojumi likumdošanā, un tas ir jāņem vērā, jo ļoti bieži arī konstitucionālā iekārta un nacionālie tiesību akti nosaka šo iestāžu darbību. Es ceru, ka tas nedaudz paskaidroja šo jautājumu, bet, eh, protams, ir labi, ja Eiropas parlaments eh, saglabātu interesi par šo jautājumu un domātu par sadarbības iespēju veicināšanu. Mēs daudz ko varam kopā paveikt un eh, darba vēl ir pilnas rokas. Liels paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu, pāriem pie sāstā punkta - viedokļa apmaiņa ar komisiju par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Un šis punkts, kā arī tālākie darba kārtības punkti, notiek, tiek apspriestais slēgtām durvīm, un tāpēc es aicinu tos, kas nav piedarīgi šai komitejai, atstāt zāli. Wir machen zwei, drei Minuten Pause. Divu, trīs minūšu pauze.